kārtībā. Tas ir eh, komisijas paziņojums par struktūra fondu pamatprogrammas apvārsnes 2020 sinerģiju un dodu vārdu komisāram Moedasam. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Ļaujiet man sākt ar pateicību, ka uzaicinājāt uh, mani runāt plenāru sesijā par to, cik svarīgi ir sinerģijas ar struktūra fondiem un pamatprogrammu apvārsni 2020. Atbildīgā komisāra nevarēja būt e, šodien šeit, tādēļ viņa lūdza mani izteikties viņas vietā. Kaut arī sinerģija debatēs e, šajā iestādē tiek bieži pieminēta, apvārsnes 2020 ir pirmā pētniecības pamatprogramma, kas pilnīgi skaidri un viennozīmīgi runā par sinerģiju starp Eiropas Savienības struktūra fondiem un investīciju fondiem. Tik tiešām regula, ar kur tiek izveidot šie fondi, izmanto sinerģijas no iepriekšējām programmām, kur tas bija vēlams, uz jaunajām programmām, kur tas ir obligāti. No tā, ka par to tiek domāts kā par vēlamo, šobrīd tas tiek jau realizēts. Es domāju, ka man nav jums jāatgādina, kāpēc sinerģijas ir tik svarīgas. Jo vairāk sinerģijas mēs varam eh, panākt starp struktūra fondiem un apvārsni 2020, jo lielāka ietekme būs attiecībā uz nodarbinātību, izaugsmi, investīcijām visos līmeņos. Vienalga, vai runa ir par nacionālo, reģionālo vai Eiropas līmeni. Nesen mūsu dienesti publicēja un izplatīja ITRE un REGI komitejas locekļiem brošūru ar nosaukumu Eiropas Savienības fondi kopīgam darbam, izaugsmē un nodarbinātībai. Brošūrā ir pieminēti ļoti daudz konkrēti piemēri šīm sinerģijām un arī uzskaitīti daudzi projekti, kur piemēram tiek minēti par uh, Rumānijas projektiem vai Nordrains Vestfālenes federālajās zemē projektiem vai Spānijas tehnoloģija laboratorija vai specifiskie infrastruktūra Čehijā, Ungārijā, Rumānijā vai programma Baltijas jūras reģionā. Ir daudz šādu piemēru un to palīdz īstenot jauns sekmīgs instruments. Mēs to saucam par izcilības zīmogu kas tiek eh, piešķirts projektiem, kuri tiek iesniegti MVU instrumentam un apvārsni 2020. Un tie ir projekti, kas ir eh, novērtēti ļoti augsti, bet kuriem, diemžēl, neatradās finansējums. Šie augstas kvalitātes projekti var meklēt alternatīvu finansējumu nacionālajā vai reģionālā līmenī. Un kopš šīs iniciatīvas uzsākšanas novembrī Tika pārsniegts viss, ko varējām iedomāties. Man kolēģi Korina Kretu un es kopā parakstījām vairāk kā 3200 šādu izcilības zīmogu, praktiski no visām dalību valstīm. Un vienlaicīgi hmm, mums bija vairāk kā simts finansētāju, kas pārstāv gan kohēzijas pusi, gan pētniecību, lai varētu mobilizēt un sadarboties kopīgi, lai izstrādātu īstenošanas pasākumu un atbalstītu šos ar izcilības zīmogu apbalvotos projekts. Mēs esam pielikuši lielas pūles, lai tiktu galā ar atšķirībām, kas pastāv starp izcilības zīmogu un valsts atbalsta noteikumiem. Šīs nesakritības ir praktiski atrisinātas un vairs neveidos sarežģījumus. platformā, kur izveidoja Eiropas komisija, lai veicinātu pieredzes apmaiņu, tiek izmantota, lai identificētu un mētiecīgi vērstos pret konkrētiem e, traucējumiem īstenošanā. Izcilības zīmoks, manuprāt, ir viens no lielākajiem sasniegumiem pēdējos gados. Tas ir bijis veiksmīgāks nekā mēs vēl plānojām. Uh, Jautājums ir, vai mēs esam eh, izdarījuši visu, vai ir vēl kas darāms. Es domāju, ka vēl daudz kas ir darāms. Sinerģija ir kā vienkāršošanas process. Tas ir darbs, kurš turpinās. Mums būs jāturpina savs darbs, jācenšas darīt vairāk un atšķirīgāk. Tāpēc, pievēršoties nākotnē šobrīd, jāsaka, ka mēs, protams, uzlabosim un paplašināsim esošās sinerģijas, piemēram, attiecinot šo e, izcelības zīmogu arī uz citām josmām, jomām, kā e, Kirī e, kundzes akcijas vai arī daudz kopīgie tehniskie instrumenti, piemēram, Clean Sky programma kas palielina pro, savu programmu ietekmi ar eh, aeronautikā sasniegto. Clean Sky var kalpot kā paraugs, kuram var sekot citi kopīgie tehniskie eh, uzņēmumi. Tad vēlos pievērsties eh, vairākām lietām, kuras komisāra Kretu vēlējās jums darīt zinām. Sākot jau ar viedos specializācijas stratēģiju. Šīs stratēģijas uh, bija nepieciešamas, lai apvienotu ERAF finansētos projekts un iniciatīvas, kas ietilpst apvārsni 2020, lai aktīvi iesaistītu tos dalībniekus, kas ar apvārsni 2020 projektiem pārvaldības eh, procesos varētu sasniegt labāks rezultātus. Un galu galā tas veidoja pētniecības un inovācijas stratēģijas viedai specializācijai. Komisija nepārtraukti sniedz atbalstu dalību valstīm un reģioniem, izstrādājot eh, šos viedās specializācijas stratēģijas, it īpaši izmantojot viedās specializācijas platformu, kas eh, bāzējas Seviljā, Spānijā. Ideja tā tad ir trīskārša. Izstrādāt šīs stratēģijas minētās, veicināt eh, starpvalstu un starpreģionu sadarbību un treškārt izveidot veselu virkni ar viedas specializācijas platformām. Šobrīd ir izveidotas trīs šādas platformas. Viena par enerģētikas inovāciju, otra par rūpniecības modernizēšanu un trešā par lauksainiecību un pārtiku. Šīs platformas un arī citas līdzīgas nākotnē palīdzēs nodrošināt to, ka pieejamie struktūra fondi ir uh, efektīvi izmantoti un palīdzēs piesaistīt papildu resursus no apvāršana 2020 programmas, kā arī no EFSI un privātā finansējuma. Šāda platforma pieeja seko labam piemēram kuru izstrādāja, van, izstrādāja Vanguarda iniciatīva, ar kuru izdevās pārcelt sadarbību no 13 reģionālām pārvaldes eh, iestādēm palīdzot atrast sadarbības partnerus biznesā. Mēs veidojam arī klasteru partnerības e, viedos specializācijas e, stratēģijās un veicinām šādu platformu izveidi saistībā ar modernizāciju, nodrošinot e, reālu faktisku līdzdarbību no uzņēmumiem. Stairway to Access ir vēl viena iniciatīva, izmēģinājuma projekts, kur tiek meklētas sinerģijas atsevišķās dalību valstīs. Tā skaitā pārvaldības rīku pieņemšana apvārsni 2020 ietvaros. Tur tiek iesaistīti uzņēmumi, pētniecības iestādes un tiek meklēts iespējas sadarboties dalību valstīs. Ir vesela virkne ar pasākumiem šajā jomā, kas jau ir īstenot. Šis projekts tiks paplašināts arī uz citām dalību valstīm lai paplašinātu sinerģijas. Un Stīvens Kovijs savulaik sacīja, ka sinerģija ir darīt kaut ko labāk nekā es to daru un nekā tu to dari. Darīt kaut ko kopā. Paldies un ar nepacietību gaidu diskusijas. Paldies, komisāra kungs. Pirms dodu vārdu Ēler kungam, vēlos minēt kolēģiem, ka šobrīd Visdrīzāk darbs beigsies 20 pāri 11 pēc pašreizējām prognozēm. Es nevarēšu pieņemt zilās kartītes jautājumu un būs ierobežot brīvais mikrofons. Eh, tagad dodu vārdu Ēler kungam. Paldies, priekšsarētāji komisāra kungs. Es domāju, ar šodienas diskusijām par kopīgo rezolūciju saistībā ar strat, eh, sinerģijām starp apārsni 2020 un struktūrfondiem tiek likts pareizais uzsvars. Mēs principā ar to uzsākam diskusijas par jauno daudzgadu finanšu schēmu. Un principā tā ir arī kā atbild uz jautājumu, ko Eiropai darīt, ko Eiropa var darīt savu iedzīvotāju labā, investīcijām, izaugsmēji. Šodienas diskusija līdz ar to ir sākuma punkts. Nevis tikai tehniska diskusija par budžetu. Inovācija ir ļoti svarīga sabiedrības attīstībai, ekonomikai, Eiropas virzībai uz priekšu. Pēdējos gados inovāciju jomā mēs esam tikai mazinājuši līdzekļus, esam likuši atšķirīgus uzsvarus un dārgi maksājuši par šādu izvēli. Tāpēc es uzskatu, ka šī diskusija ir ļoti svarīga attiecībā uz izpratni, ka dažas problēmas, piemēram, inovācijas līdzekļu sadalē, nevaram atrisināt, ja mēs neatbildam uz pamatjautājumiem. Ja struktūra fondiem eh, eh, būs tāda ietekme, ka tas palīdzēs eh, piesaistīt potenciālus jaunos pētniekus, Un varbūt šajā diskusijā svarīgi būs pievērsties arī citiem jautājumiem, kā jaunajiem zinātniekiem. Paldies tālāk, Kabezon kundze. Gracias, senora prezidenta. Senor komisārio. Paldies, priekšsādātāji. Komisāra mērķis ir sasniegt 3% no IKP apvērsnes 2020 20 ietvaros, un tas ir iespējams tīri ekonomiski. Uh, Tā tad ir apvāršņa 2020 pieejamais finansējums un struktūra fondu finansējums. Bet kā tad izveidot miedarbības? Tas ir jautājums, kas rodas dalību valstīs. Jūs runājāt par labo praksi, ar kuru ir jāapmainās, un jautājums, vai nevajadzētu arī paraudzīties vai regulējums par valsts atbalstu tomēr nepadarītu grūtu sadarbību starp eh, struktūra fondiem un apvārsnes 2020 finansējumam. Vajadzētu nonākt pie eh, tādas kopīgas virzības, kopīgiem pūliņiem, eh, veicot specializāciju, izmantojot pētījumus, publiskos un privātos pētījumus. Tā tad vajadzētu tādu skaidrāku pieeju. Tagad Tomašičas kundzei pusotra Eh, minūte paldies priekšsēdētāji. EKR eh, grupa atbalsta apvārsnes 2020 un struktūru fondu sinerģijas izveidi, lai veidotu pievienoto vērtību un maksimizētu investīciju ietekmi. Apvārsnes 2020 ir ārkārtīgi svarīga programma Eiropas ekonomikai. Ir svarīgi izvēlēties uh, zinātnes ekscelenci, izcilību, lai piemērotu to arī izaicinājumiem un tāpat arī uh, nodrošināt izturību pret uh, nākotnes triecieniem. Izmantošu iespēju sakot, ka esmu vīlusies, ka no apvārsnes 2020 finansējums ir pārcelts uz Junkara plānu, kas nav guvis gaidāmos rezultātus. Mēs uzskatām, ka šādas prakses turpināšana uh, beigu beigās nāks par ļaunu apvārsnes 2020 rezultātiem un pat dramatiski varētu ietekmēt tās rezultātus. Un es ir skaidras prioritātes ilgtspēja, ilgtermiņa programmas ar inovāciju un zinātnes, izcilību un stabilu ekonomiku. Tur vajadzētu būt skaidriem, drošiem, uh, pamatotiem politiskiem plāniem jau no pirmās dienas. Mēs uzskatām, ka kohēzijas politikai pie paredzētais e, finansējums nebūtu jāizmanto, piemēram, apvārsnes 2020, jo tad atkal būtu zināmi draudi vēl kādai citai svarīgai Eiropas politikas e, nozarei. Van Mītāburga kungs, paldies! Es domāju, ka ir jāiegulda daudz naudas pētījumos un izaugsmēs, lai būtu ekonomiskā izaugsme jaunas darba vietas, bet Eiropa ir nopakaļ uz citām valstīm, kad runa ir par ilgs par eh, attīstību un zinātni. Un mm, ir jānodrošina finansējums pēc iespējas labāk. Un mm, Junker kungs, kad stājās amatā pagājušā gadā, viņš mm, pagājušā gadā viņš vairāk kārtīgi uzstāja, ka būs šis finansējums pētījumiem un attīstībai un arī uh, Eh, atbildīgā komisāre eh, runāja par zinātnes eh, izcilības kritēriju, bet ir daudz tādu solījumu no Junkera kunga, un tie ir tikai vārdi. Mm, un ir ļoti daudz apsolīts mm, uzņēmumiem, bet mm, praksē, lai veiktu piemērošanu, ir visai liels grūtības apvārsnes 2020 Un finansējumu vajadzētu apvienot ar, principā vajadzētu būt vienam vienīgam ambiciozam finanšu projektam. Un es vēlētos, lai komisija pastāsta par uh, tieši šiem pasākumiem. Es nedomāju, ka visiem vajadzētu nākt no Briseles, bet tur ir jāapvaino vairākus mm, ekspertus, vairāk uh, šo bottom-up pieju, vairāk uh, sinerģijas. Uh, Mm, ar um, apvārsnes 2020 un ar citām programmām nav tāds aicinājums pats par sevi, bet ir labāk jāizmanto pieejamā nauda un jāķeras klāt uzdevumam arī turpmākajos gados un uh, invest, attīstība un pētījumi uh, ļoti lielu ieguldījumu sniegs uh, izaugsmēju un darba vietām. Tagad Omeržē kungs, paldies priekšsēdētāji komisāru kungs, mēs jau uh, Sen aicinām veidot sinerģijas starp struktūru fondiem un pamatprogrammu apārsnes 2020. Bet tomēr mums vajadzētu raudzīties, lai mm, kohēzijas principi tiktu eh, saglabāti un eh, perifērie, mazāk attīstītie reģioni mm, ne, mm, nebūtu tā, ka viņi ne, neiegūst eh, labumu no apvāršanas 2020 fondiem. Un tad ir uh, Jautājums, kāpēc eh, tik daudz mazu projektu, tik daudz neattīstītu reģionu, mm, ka viņiem ir tik grūti piekļūt apārsnes 2020 finansējumam? Protams, mēs tad domājam par pārāk lielām programmām, un tāpat noteikti ir arī problēmas ar sarežģītību procedūrā un vislabākā sinerģija. Mm, tas būtu, tā būtu jāveido vienlaikus veidot vienkāršošanu. Nu, mēs gaidām arī darba grupas eh, rezultātus, kurus izveido, kur izveidoja Eiropas komisija. Pusotra minūte, Māra Galkungs. Paldies priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Mēs eh, meklējam sinerģijas Tas ir mm, kopīgais aspekts un vairākas sinerģijas iet eh, īstajā virzienā, tāpat paturam prātā arī kohēzijas aspektu, bet eh, ir zināma mm, plājas un nošķīrums starp abiem, jo ir īst, eh, pētījuma izcilība un kohēzijā savukārt ļoti bieži mēs tā arī paliekam pie tāda mēģinājuma atrisināt uh, reālās sabiedrības problēmas bez mm, konkrētiem rezultātiem. Un ir šīs ātra vilcienu maršruti mm, bez pasažieriem, ir arī ceļi, kas netiek izmantoti, un tiek turpināts finansējums šādiem neizmantotiem projektiem, un komisijai vajadzētu mm, izvairīties no šādas uh, situācijas un vajadzētu vairāk iet pretī uh, ekonomiskās konverģijas uh, virzienām reģionos, kur ir programmas, kas sāktas pirms mm, vairākiem gadiem, bet, protams, tur ir arī risks šāda veida pieejai. Ir jāizvairās, ka Mēs tad eh, aizskaram citas jomas. Un vēl ir arī tas, kā no, notiek pārēj no subvencijām uz aizdevumiem. Tāpat eh, vajadzētu būt eh, reālai sādalēji. Priekšsēdētāji pārtrauc runātājas lūdzu ievērot runas laiku. Tagad pusotra minūte Damato kundzei. Paldies priekšsādātāji! Sinerģija starp struktūru fondu un apvārsni 2020 varētu būt liederīga, bet ir jābūt skaidrībai, kā to īstenot. Struktūra fondi vērsti uz dažādu mm, iekārtu izveidi un ir arī citi uzdevumi, un apārsnes 2020 savukārt meklē izcilību kopienas līmenī, un struktūra fondi kādam reģionam ir paredzami, jo ir zināms atbalsts, bet apvārsnes 2020 finansējumu var saņemt balstoties uz konkurences principiem. Tātad eh, finansējuma iegūšana konkrētam projektam eh, nav garantēta un mm, ir eh, šie operatīvie projekti, kas ir jāizmanto kolēģi, nu te tomēr vajag uzsvērt šo liekulību, ka tiek aicināts investēt eh, pētījumos, bet 2,2 eh, miljārdi no pāršņa tiek mm, pārcelti uz Junkera plānu, kura liederīgums ir apšaubāms un nevienmēr saskan ar kohēzijas mērķiem, un tas mm, nozīmē, ka mēs te ļoti bīstami sākam iet Eiropas, eh, divātrumu Eiropas virzienā, jo ir mm, plājas starp iedzīvotājiem. Nav brīnums, ka cilvēki iestājas pret Eiropas Savienību. Un, ja mēs tā rīkojamies, tad mēs pret pašiem Eiropas pamatiem iestājamies. Tagad Van Nīsterleroja kungs. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, paldies par labajiem sniegtajiem piemēriem. Uh, bet mēs varam strādāt labāk, un mums tas pat ir jādara, kad runājam par struktūru fondu un apvārsnes 2020. Sinerģija 20% no apvārsnes 2020 finansējuma nonāk vecajās dalībvalstīs, 18% no struktūra fondiem do, tiek paredzēti jaunajām dalībvalstīm. Tie ir ļoti svarīgi fondi, divas pilnīgi dažādas pasaules, un nav labi, ka jaunieši Mm, no, dodas uz citiem reģioniem un mm, notiek stagnācija un mm, Brexit ir viens no piemēriem, kas var notikt, ja ir divas atšķirīgas um, pasaules ir mm, Londona, kas attīstās, un tad ir šī nabadzīgākie reģioni. Un šie cilvēki Eiropas Savienībai mm, pagrieza muguru. Tāpēc es mm, aicinu, lai mēs pastiprinātu zināšanas un pētījumu izcilību. Eiropā mēs to varam darīt 60 eh, miljardi, viedajai specializācija, ko jūs minējat, Roberts Madila šonedēļ stāstīja par savu mm, uzdevumu veikt inovāciju un ar inovācijas pakotni mēs varam strādāt kopā. Mūsu rezolūcija un jūsu ideja par Eiropas inovācijas padomi ir īstajā brīdī mm, parādās, lai veiktu šos pielāgojumus. Priekšstādātāji, es atgādināšu, ka ir jāatsakās no zilās kartītes jautājumiem šovakar, tāpēc, ka ir laika ierobežojumi. Tagad došu vārdu Kozolīno kungam viena minūte. Paldies, komisāra kungs! Mēs šeit runājam par politiku. Uh, kura jau atstāja savu ietekmi un kurai ir lieli resursi. Struktūru fondi mm, tiek pārvaldīti no mm, reģioniem 200 miljardu apjomā. Un šobrīd mēs saskaramies ar mm, tomēr lieliem, lielām summām, un lai pastiprinātu investīcijas un veicinātu inovācijas, jo īpaši uzņēmumiem mūsu uh, pētījumu centriem jaun, un MVU un atbalstītu jauniešus. Tātad šīs dienas tēma ir ļoti konkrēta un svarīga, un varbūt vajadzētu rūpīgāk pievērsties tam turpmākajos gados, kā šie divi fondi savstarpēji iedarbojas. Un, uh, gada būs mūsu nākotne. Ir jāveido tādi apstākļi, lai šie fondi būtu savstarpēji papildinoši un miedarbotos, un tādējādi mēs garantēsim, kā komisija to norādīja, to, ka uzņēmumi, kuriem neizdodas e, izdzīvot, viņi var tad smelties e, struktūru fondos un apvārsnes 2020 fondos. Tagad e, Krašnedērska kungs, viena minūte. Paldies, komisāra kungs, sinerģijas starp apvārsnes 2020 un struktūru fondiem. Mērķis šai sinerģijai bija mm, tāds, lai dalībvalstīm būtu iespēja panākt zinātnisko izcilību, izmantojot šos fondus. Šis mērķis nav ticis sasniegts, ir nošķīrums starp rietumu un austrumu šo um, Eiropas daļu, un 13 jaunās dalībvalstis tikai um, saņem mm, finansējumu no pārsnes 2020. Un, ja mēs vēlamies, lai būtu sinerģija, tad jārīkojas dalību valstu līmenī, bet arī Eiropas komisijas līmenī, jo komisija pieņem noteikumus par valsts atbalstu un citām procedūrām. Līdzfinansēšanas uh, līmenis, likme atšķirās struktūru fondos un apārsnes 2020 gadījumā. Ir arī jāmin citas atšķirības. Tostarp arī pieteikuma mm, valoda, un mm, šis izcilības zīmoks nedarbojas tā, kā plānots, jo komisija nav pielāgojusi savas procedūras. Procedūra nevar veiksmīgi darboties, uh, ja ir atšķirības starp struktūru fondiem un apvārsnes 2020 fondiem. Nepieciešamās izmaiņas ir jāievieš viena minūte Vērinkas kundze. Geachte heer commissaris, beste collega's. Nu, paldies, komisāra kungs. Kolēģi, šī rezolūcija ir ļoti labs piemērs, kā mēs varam efektīvāk strādāt. Tā ir iespēja, lai panāktu sinerģiju starp struktūru fondiem un apārsni 2020. Esmu visai gandarīta, jo mm, šis eh, teksts neskar katras programmas integritāti, bet drīzāk veido savstarpējo papildinātību. Un eh, mm, te ir runa par zinātnes izcilību, bet budžets nav pietiekams, lai visiem daudzsološajiem projektiem sniegt nepieciešamo atbalstu. Izcilības zīmoks mm, ļauj vieglāk apzināt Mm, šos izcilības gadījumus un ir labs sinerģijas piemērs. Un, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs labāk izmantotu šo iespēju un arī būtu mazāk administratīvā sloga. Kolēģi, šie ir iespēja atbalstīt zinātni, stimulēt inovācijas un mm, tādējādi veicināt labklājību un vienlīdzību. Paldies! Un tagad Etriģa kungs nav zālē, un tūlīt dodu vārdu arī Buzeka kungam uz pusotru minūti. Buzeka kungs. Paldies, priekšētājs kundze, komisāra kungs. Mēs veiksim apāšu 2020 programmas pārskatu, tādēļ ir jāiedziļinās tajā, kā līdzekļi tiek tērēti apvāršņu programmas ietveros un, protams, arī struktūra fondos. It īpaši ir jāpievērš vērība atšķirībām apvārsni 2020 programmā starp eh, daž, dažādām valstīm. Tāpat jākoncentrējas uz to, kā jānodrošina ieguldījumi nākotnē. Tiem jābūt efektīviem un vienlaikus ir uh, jāpaveic darbs pie Eiropas pētniecības telpas. Apāršņa un struktūra fondu sinerģija ir ļoti nepieciešama. Valsts atbalsts, piemēram, ir pieļaujams struktūra fondiem, bet ne apvāršanim 2020 Īpašu specializāciju var izmantot struktūra fondos, bet ne aflākšņu programmā. Tas nozīmē, ka izcilības zīmogs nedarbojas tik labi, kā tas varētu darboties, tādēļ ir nepieciešami kopēji standarti visos instrumentos. Un pēdīgi ir jāatklāj pētniecības tīkli 13 jaunajām dalību valstīm. Esmu pārliecināts, ka sinerģiju var izmantot, lai novērstu visus trūkumus. Tojas kundze lūdzu. Komisāri, mēs esam viensprātis ar jums. Padoms, eh, priekšlikums par inovācijām, mēs visi zinām, ka galvenie vārdi efektīvai Eiropas resursu izmantošanai, tīpaši tik strateģiskā jomā kā pētniecība un kohēzijas politika, ir sinerģija, papildinātība, koncentrēšanās uz prioritāriem jautājumiem. Šīs visu nosadošās pieejas, kas ļaus projektiem iegūt fondus no dažādām līdzekļus no dažādām programmām, kam iespējams ir pat dažādi darbības laiki, uh, ir iespējams panākt labus rezultātus teritorijai attīstībai, digitalizācijai, konkurētspējīgai pētniecībai, rūpniecībā, izveidojot tehnoloģiju izcilības centrus. Bet, kā jau teica mans kolēģis, šie jaunie nosacījumi, kas tiks ieviesti, mēs vēl neesam, neesam vēl redzējuši, ka būtu uh, runāts par uh, tehniskajām kompetencēm un prasmēm. Paldies, Mihailovs kundzei, vienu minūti. Paldies. Grūtības ar sinerģijas starp struktūra fondiem un apvāršņa programmu. Mēs runājam par koordināciju un sinerģiju starp Eiropas Savienības politiku un Eiropas Savienības teritoriju. Tas parāda, ka mums visiem ir nepieciešama šāda sinerģija, ja vēlamies redzēt ieguldījumus un izaugsmi. Runājot par šādu veidu sinerģiju, nedrīkst aprobežoties tikai ar sinerģiju kom Eiropas komisijas līmenī. Nepieciešama sinerģija arī piemērošanas līmenī, teritoriālā līmenī un arī sinerģija veicot saziņas starp dažādiem projektiem. Piemēram, ja mēs runājam par darba vietu eh, radīšanu, tas noteikti nodrošinās arī labāku izaugsmu. Paldies! Atcerēju Siso kungam vārds. Paldies, priekšstādājs kundze, komisāra kungs. Komisija nodrošina teoretiskas vadlīnijas, lai radītu sinerģiju starp struktūra fondiem un apvārsni 2020 programmu. Šajos fondos ir ļoti daudz līdzekļu, bet to efektivitāte nav saistīta ar kvantitāti, bet ar to, ka laba pārvaldība cenšas izvairīties no darba Nu, dubultošanās un veidot labas saiknes. Mums jāpārliecinās, ka divi fondi var tikt izmantoti vienā programmā un secīgas programmas var izmantot to pašu finansējumu palīdzību, ko sniedz FC, kas tiek pārvaldīti nacionālā līmenī, iegūst tikai atbalstu no valsts, ja būs iesaistīti valsts spēlētāji, jo viņiem nebūs pieeja apvāršana 2020 fondiem, bet MVU ir svarīgi, lai šis finansējums darbotos. Mums ir nepieciešami inovatīvi MVU, lai būtu vairāk darba vietu un izaugsmas. Eiropas Savienība iekļauj arī Kanārijas salas un cits attālāks reģions, kur jauni un inovatīvi projekti lauksaimniecību tehnoloģijās arī tiek radīti ir svarīgi, lai būtu iespēja radīt šādas darba vietas, izmantojot Eiropas Savienības līdzekļus. Nav eh, jautājums par to, kā mēs apkopojam visu šīs darbības, ir jāpārliecinās, ka ir patiesa Eiropas pievienotā vērtība un jāpārliecinās, ka neviens eiro netiek izšķiests birokrātijā. Un jāpārliecinās, ka sinerģijas starp struktūra fondiem un apvāršu programmu nodrošinās labāko rezultātu. Postināru kungs lūdzu, paldies! priekšādātājs kundze, komisāra kungs. Vēlos teikt paldies, ka jūs minējāt ELAI projektu, jo ir veiksmes stāsts Eiropā, kura sinerģija starp struktūra fondu un investīciju fondiem un apvāršņu 2020 programmu ir ļāvis sasniegt labus rezultātus. Šis projekts tagad tiek izstrādāts Čehijā, Rumānijā un Ungārijā projekts ir ne tikai lielākais un sarežģītākais, kas tiek uh, īstenots Austrum Eiropā, bet ir arī vismodernākais un būtiskākais pētniecības projekts visā pasaulē šajā jomā. Tas mainīs Eiropas nākotni, veidot to kā vadošu spēku uh, augstas jaudas vāzarjumā. Ungārijā būs vairāk kā 600 pētnieki no visām ES dalību valstīm un no citām valstīm pasaulē. Tas būs kā vēl viens cernes kompleks. Man liels prieks par šo sinerģiju. Manā valstī runāt par sinerģiju un savienību ir labi, jo ir šāds lielisks piemērs. Paldies! Paldies! Un tagad pusotra minūte Rubikungs. Thank you very much, uh, Mrs. Vice. Paldies! Uh, vicepriekšētājas kundze, Magnes kundze, mēs arī sadarbojamies ar citām komitējām, un tas ir mērķis, ko mēs vēlamies nodrošināt nākamajai paudzē līdz 2050. gadam, kā mēs varam ieguldīt pētniecībā un inovācijās. Manuprāt, Eiropai ir jānodrošina pārticība un nav labi, ja mēs eh, runājot par to, kā iegrūst visus nabadzībā, tas neko mums nedos. Apvārsnes 2020 un eh, struktūra fondi ir lielisks komplekts, kas var nodrošināt labu ietvaru tiem, kas vēlas sasniegt labus rezultātus, radīt jauns darba vietas un pārticību. Mēs dzīvojam globālā pasaulē un mums ir jāskatās nākotnē jāstāsta, ko saka domnīca, lai saprastu, kā mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem, kas vēl strādā kā pašnodarbinātie, kā nodrošināt darba vietas. Un ar afāšņu programmu mēs varētu panākt šo vēlamo rezultātu. Un arī viedā specializācija, tai būtu jābūt pilnīgi skaidrai par to, kā panākt jaunas darba vietas jaunā dimensijā izglītība un arotapmācība būs ar būtisku lomu, un mēs darīsim visu, lai atbalstītu komisiju un īstenot šo jauno koncepciju. Lielas paldies, komisāra kungs! Paldies, un tagad viena minūte kumpula Natri kundzei. Tā tulevaisuutta. Huipputiede syntyy yhteistyöstä, eivätkä... Paldies, eh, priekšētājs kundze. jāapzinās, ka sadarbība neapstājas pie robežām, ir nepieciešams ieguldīt eh, tajā, lai nodrošinātu labāku nākotni. Tas nodrošinātu arī eh, zinošāku un ilgspējīgāku sabiedrību. It īpaši digitalizācijas projekts, kas daudz ko mainīs Eiropas situācijā. Paldies, eh, komisār kungs, par to, ko jūs teicāt. Un papildus uh, programma Baltijas uh, reģionam nedrīkstētu liekt uh, izaugsmas iespējas visās uh, Eiropas Savienības vietās. Ir jādomā par līdzsvaru, jāatbalsta kvalitīvi zinātniski projekti, kohēzija ļauj veidot līdztiesību starp mūsu reģioniem. Un cilvēkiem, kas iesaistās šajā programmā, ir jābūt iespēja iegūt labumu no šādām programmām. Eiropas Savienībai ir svarīga loma zinātnes jomā un jādomā, kā rīkoties, lai saglabātu arī Lielbritāniju Eiropas zinātnes telpā. Paldies, Bogovičs kungam, vienu minūti. Paldies, priekšētājs kundze. Mēs jau runājām par jaunatnes iniciatīvu. Komisijas priekšētājs runāja par EFSI, tagad mēs runājam par apvārsni 2020 un kohēzijas fondiem. Mēs runājam par visiem rīkiem, kas ir mūsu rīcībā, lai cīnītos pret nabadzību no vienas puses un no otras puses censtos sasniegt progresu tajās jomās, kur Eiropā ir vislielākās iespējas. Vieda specializācija ir iedibināta tikpat spēcīgi kā apvārsnes 2020 programmu, skatoties uz rezultātiem un secinot, ka vecās dalībvalstis izmanto 95% no līdzekļiem, ir skaidrs, ka uh, ir problēmas, kas jārisina, tādēļ es aicinu komisiju organizēt uh, palīdzību jaunajām dalību valstīm, lai tās varētu gūt labu gan no kohēzijas politiku, gan arī no apvāršņu programmas. Citādi tas radīs tikai papildus grūtības nākotnē. Rodrīgas kundze, viena minūte. Paldies, priekšētājs eh, kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Sinerģija starp dažādām investīciju programmām uz mūsu ekonomikām ir ļoti liederīga ieguldījuma zinātnē, ir daļa no kohēzijas politikas savā ziņā. Vēlējos jautāt komisāru kungam, kādēļ komisija apsver iespēju uzlikt sodu dalībvalstīm attiecībā uz piekļuvu finansējumu, vai tas nav pretrunā ar kohēzijas politiku un pamatu uh, zinātni ekofina rokās. Un uh, trojka, kas ir uh, jau ilgi darbojusies, noteikti nevēlas uh, vēl papildus uzlikt sodu, jo mēs jau 15 gadā daudz naudas zaudējām uh, pētniecībai. Un vai jūs ar savas neoliberālās vīzijas dēļ negatavojaties apdraudēt visu zinātnes jomu Eiropas Savienībā? Portugāla cieš un to ir ņēmus vērā uh, arī tirgi, un tas ir sliktu rezultātu. Sliktu rezultātu. Levandovski kungs lūdzu. Priekšētājs kundze. Sinerģija ļoti jauks vārds, tas nozīmē pūliņu apvienošanu. Mēs dzīvojam Eiropā, kur ir ļoti atšķirīgi attīstības līmeņi tautsēmniecībās, un valsts arī atšķirīgi izmanto Eiropas Savienības līdzekļus. Piemēram, mēs skatāmies uz, uz Ziemeļa Eiropu un Dienvidu Eiropu, kā tiek izmantots arī koheizijas fonds, un jaunās valsts varētu izmantot lielāku daļu fondu no uh, struktūra fondos pieejamajiem, lai finansētu pētniecības programmas bet šīs jaunās valsts izmanto sinerģijas, lai finansētu universitātes un arī uzņēmumus. Tas būtu attiecīgi jānovērtē. Tālāk Buda kungs vienu minūti. Da, mulțumesc, doamna președintă. Uh, uniunea europeană trebuie să fie preocupată mai mult ca niciodată. Priekšsēdētāji Eiropas Savienībai šobrīd vairāk kā citas reizes ir jāidentificē mehānismi un svīras, lai parādītu Eiropas solidaritāti un tajā pašā laikā samazinātu ekonomiskās un sociālās atšķirības starp dalību valstīm. Kohēzijas politika kopumā ir izcils Eiropas Savienības instruments, lai sasniegtu šos tik svarīgos mērķus vēl bez eh, elastības un eh, jaunajās situācijas ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu mm, eh, sinerģijas starp pieciem struktūra fondiem, bet arī citām programmām. Ir jāliek akcents uz pētījumiem, inovācijām, MVU attīstību, lai nonāktu pie taustāmiem rezultātiem un lai mm, būtu jaunas darba vietas. Arī vienkāršošana ir svarīga, skaidri standarti finanšu instrumentu piemērošanā un galvenokārt caurazamība. Tās visas ir lietas, kurām vajadzētu būt komisijas prioritātēm, un tām vajadzētu arī nodrošināt to, ka fondi ir pieejami visām dalību valstīm vienlīdzīgi. Paldies! Tālāk brīvā mikrofona procedūra Marijas kungs ir pirmais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Apvārsnes 2020 programma balstās stratēģija Eiropai 2020. Tās mērķis ir strādāt pētniecībā, izstrādē, inovācijās. Tās finansējuma apjoms ir 16 miljārdi eiro aptuveni, un e, ar tās palīdzību dalību valsts var attīstīt rūpniecības sektoru un aprits ekonomiku, kas ir vēl viens svarīgs elements. Programmas ietvaros bija mēģinājumi bijuši uzlabot tās darbību, pārskatīt valsts atbalstu un arī palīdzības sniegšanu MVU. Dažas, da, dažās dalībvalstīs piemēram, Grieķijā, ir nepieciešams palielināt to finansējumu apmēru, kas tiek tērēts eh, pētniecībā un inovācijās. Paldies, Jakovčič kungs tālāk. Prezident. Sinerģija je... Paldies. Bez šaubām, sinerģija ir ļoti skaists vārds, arī es eh, mīlu izmantot to savās politiskajās runās. Tomēr šeit es vēlētos aicināt būt piesardzīgiem. Apvārsni 2020 eh, programmā mums pietrūks līdzekļu, un mēs varam atrast šos līdzekļus eh, struktūra fondos un kohēzijas fondā. Bet es aicinu būt piesardzīgiem, ņemot vērā Eiropas investīciju banku daļa varbūt ar no Junkera fonda, lai atbalstītu daudzus projektus, kas šeit ir svarīgi un kas tiek finansēti no struktūra fondiem un kur ir svarīgi infrastruktūras attīstība jaunais dalība valstīs. Izveidosim reiz formulu, kas ļautu izmantot vairākus avots, nevis tikai šos divus, jo ar šiem diviem nepietiks. Vienalga pietrūks līdzekļu tur, kur mums tie ir ļoti nepieciešami. Paldies, nākamais runāt. Obrigado, prezident, senjor komisāriju. Paldies, priekšsēdētāji, saka Ferērs kungs runājot par sinerģiju starp apvārsni 2020 un struktūra fondiem, Tā bija tā pati komisija, kas aicināja īstenot eh, nelegālas sankcijas pret Portugālu, iesaldējot eh, struktūra fondu līdzekļus Portugālai valsti, kas bija eh, donors septītai pamatprogrammai. Tā bija valsts, kas palīdzēja finansēt zinātnī bagātajās valstīs, Tā skaitā dažās no tām, kas šobrīd sauc pēc sankciju nepieciešamības pret Portugāli valstis ir suverēnas un tām nav intereses par komisijas sacīto. Mēs saņemam struktūra fondu līdzekļus, bet eh, tas ir daudz mazāk nekā no Portugāles aizplūst Eiropas virzienā. Draudi un nelegāla šantāža no komisijas puses ir, ir pilnīgi nepieņemama. Tā ir vēršanās pret Portugāles iedzīvotājiem. Ir pienācis laiks pateikt, nē, pietiek. Novakalkums tālāk. Благодаря, госпожо председател. Точно както в приказките за малките деца. Paldies, priekšsādātāji. Tā mēs visi zinām, ka svarīgi ir būt vienotiem, un tikai tad var iegūt ieguvumus. Un tieši tas pats attiec uz apvērsnes 2020 sinerģijām ar dažādiem finanšu instrumentiem. Uh, Tikai visiem kopā mums izdodas sasniegt labākus rezultātus. 80 miljārdu budžets līdz 2020. gadam rada lielu sinerģiju potenciālu apvārsnim 2020 ar citiem fondiem 350 miljārdu apmērā. Un ar eh, lielāku elastību mēs varēsim labāk eh, veikt finansēšanu. Tomēr ir zināmas uh, lāmatas, kā tad papildināt finansēšanas iespējas, ja instrumenti reizēm ir ļoti sarežģīti, mēs nezinām, kādas ir vajadzības. Ir jāveido tāds veselīgs mikslis starp kredītiem un finanšu instrumentiem. Tās ir vienas monētas divas puses. Kā tad mēs sakombinēsim? Uh, Mm, šīs daudzās programmas, un tad jau redzēsim, kā tas izdosies. Esmu pārliecināts, ka labie piemēri sakos. Paldies, tālāk vārds komisaram Oedašam. Paldies, priekšsarētāji, paldies jums visiem. Manuprāt, šīs bija ļoti interesantas diskusijas. Un es teiktu, ka tas galvenokārt bija trīs lietu dēļ. Pirmkārt, tādēļ, ka mēs visi esam vienisprāts par to, cik svarīgi ir sinerģija un cik svarīgi ir tā rezultātā iegūt labāku zinātni, labākas inovācijas. Otrakārt, mēs bijām vienisprātis, ka esam sasnieguši labus rezultātus daudzos projektos un instrumentos, un minētie piemēri runā paši par sevi. Bet treškārt, mēs arī vienojamies, ka mums ir jādara daudz vairāk ka tas ir process darbs, kas turpinās, komandas darbs, kuru ir jāturpina darīt. Tas liedz sadarboti, liek sadarboties parlamentam, komisijai, eh, nacionālajām valdībām, un mēs turpināsim šo darbu. Mums ir jāspēj panākt vairāk sinerģiju, jādomā ārpus ierastiem rāmjiem, jāspēj radīt atšķirīgus instrumentus, kas var nonāk, eh, palīdziet nonākt pie rezultātiem. Tā kā jūs noteikti varat paļauties uz mani un uz komisāri Kretu, ka mēs turpināsim darbu, strādāsim ļoti smagi, lai jums būtu vairāk šādu piemēru, kurus minēt. Bet mums nepieciešama arī jūsu palīdzība. Un man tiešām prieks par visu uh, atbalstu, kur jūs sniedzāt, piemērs, kurus minējāt, jautājums, kurus uzdevāt. Esat droši, ka mēs šodien dzirdēto izmantosim savā darbā, izmantosim pārdomās. Paldies par visām idejām, kas izskanēja, gan tām, kas saskana ar mūsējām, gan arī eh, atšķirīgām. Katrā ziņā mēs visi esam vienā laivā. Paldies par šīm diskusijām! Paldies, komisāra kungs. Ar to noslēdzam šīs debatas.